Uh, please sit down, we will start. Lūdzu, ieņemiet savas vietas, mēs sāksim darbu. Also, wir haben heute Labdien! Šodien esam organizējuši uzklausīšanu par Eiropas Savienības, Centrāla Eiropas un Austruma Eiropas dalību valstīm par piekļuvi transportam un mobilitāti. Uzklausīsim trīs ekspertu paneļus Un pirmā paneļa eksperti runās par um, piekļuvi un mobilitāti centrālajā un austrum Eiropā. Otrajā panelī runāsim par problēmām, kas joprojām sastopams transportu infrastruktūrā un dažādiem pārobežu savienojumiem. Un trešajā ekspertu panelī pievērsīsimies uh, transporta infrastruktūras nozīmīgumam, lai garantētu sociālo ekonomisko attīstību un ilgtspējīgu izaugsmi. Mēs beigsim uzklausīšanu vēlākais 18.30. Mums ir pietiekam daudz laika, bet es redzu, ka mūsu komitejas locekļi nav pārāk ieinteresēti piedalīties uzklausīšanā. Par to mums noteikti vēlreiz vajadzēs um, parunāt. Un tagad pirmais uzstāsies tāls Linkaits. Viņš ir Baltijas uh, jūras reģiona telpiskās plānošanas iniciatīvas VASAB. Uh, sekretariāta priekšsēdētājs, viņš runās par transportu un savienojumu problēmām Baltijas jūras reģionā. Lūdzu, jums vārds. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Sveicināti, dāmas un kungi. Esmu patiešām gandarīts, ka varu šodien ierasties pie jums un runāt par transporta um, savienojumības un piekļūs problēmām Baltijas jūras reģionā. Vasab ir organizācija, kurā darbojas ministri, kas ir atbildīgi par uh, telpisko plānošanu un attīstību Baltijas jūras reģionā. Jau ilgāk kā 20 gadus tiek novērota teritoriālā attīstība reģionā, runājot par šo pieejamību un savienojamību. Ja mēs runājam par transporta um, iespējamam mobilitāti Baltijas jūras reģionā, šis jautājums ir arī saistīts ar teritoriāliem aspektiem, nevien ar transportu. Uh, Vasap ministru konferencē šogad mēs apzinājāmies, ka ņemot vērā tādu fizisku pieejamību, reģionā ir patiešām daudz izaicinājumi. Ir eh, lieli attālumi, eh, daudz reģionus klāja eh, jūra un tādēļ ir jāizmanto dažādi transporta veidi un, protams, ir atšķirīgs arī iedzīvotāju blīvums dažādos reģionos. Līdz ar to bieži vien efektivitāte ir ļoti ierobežota. Uh, lai būtu labi un uh, arī vienkārši izmantojami transporta tīkli. Tas ir ļoti svarīgi un tas garantē nevienu ekonomisko izaugsmi, bet arī labu savienojumību ar periferāliem reģioniem, kas atrodas tūp pie ES ārējām robežām, uh, ziemeļu un austrumu teritorijas. Tādā veidā ir iespējams labāk savienot ar Eiropas Savienības centrālo kodolu. Ņemot vērā uh, nesen veikto izvērtējumu, vienīgi Vācijā un Rietum Polijā ir tāds vidējs piekļūs potenciāls, bet um, tas ir tikai vidējs, nevis ļoti augsts. Ir vienkāršāk pārvietoties ar vilcienu, nevis pa ceļiem Vācijā, Zviedrijā un Dānijā, bet situācija ir daudz kritiskāka Dienvidu Polijā, Litu, Lietuvā un um, Igaunijā. Ja runājam par aviāciju, eh, īstenībā tas ir viens no galvenajiem veidiem, kā nokļūt Eiropas centrā. Bet, eh, ja ir, piemēram, eh, streiki vai piloti streiko, kā, piemēram, to dara šodien Lufthansa piloti, vai arī ir kāds vulkāna izvirdums, tas, protams, aviācijas pārvietošanos ar lidmašīnu ietekmē. Protams, uh, Rietumu un austrumu valstīs ir ļoti atšķirīga mobilitāte un arī ir atšķirīgas pārvietošanās iespējas. Aviācijas sektors Baltijas valstīm ir nesis vislielākos ieguvumus. Ne, nu, varbūt vēl te varētu pieminēt arī dažus jaunus dzelzceļa maršrutus. Uh, Somijā, Polijā un Zviedrijā ir vērojami uzlabojumi pēdējos desmitgadus laikā, bet diemžēl Baltijas valstīs tā nav. Piekļuvu dažādiem uh, transporta veidiem ir pietiekami labi garantēta uh, lielās pilsētās, bet joprojām uh, situācija ir sliktāka par vidējiem rādītājiem visā reģionā. Uh, Jāsaka, ka arī uh, dzelzceļa infrastruktūra ir uh, daudz zemāk par vidējiem rādītājiem visās Baltijas jūras valstīs, protams, izņemot uh, Vāciju. Trūkst loģistiskas infrastruktūras, nav arī uh, lielu uh, ostu kravas kuģiem, un tas arī nelabvēlīgi ietekmē um, produktu patērētāju preču uh, piegādas cenas. Uh, un vietējiem ražotājiem tas rada augstāks cenas, un, protams, arī patērētājiem par produktiem ir jāmaksā augstāks cenas, un uh, tas nāk par ļaunu um, reģionu konkurencei. ESPON veiktais pētījums pierāda, ka ir lineāra saikne starp uh, to, uh, cik viegli šam reģionam ir piekļūt un starp to, kāda ir tā ekonomiskie rādītāji, ekonomiskā veiktspēja. Diemžēl Austrum Eiropa šajā slaidā nav pārāk izdevīgi attēlota. Vasab lūdza, lai komisija veic pētījumu par ilgtermiņa uh, attīstības potenciālu, ņemot vērā piekļūs iespējas reģionam. Uh, Transporta infrastruktūra ir ļoti svarīga un jāsaka, ka daži svarīgi ķēdes posmi joprojām nav klātesoši un ir arī tādas vājās vietas eh, reģioni, kuriem ir ļoti grūti piekļūt. Tāpat pētījums pierādīja, ka pateicoties TNT TNT projektiem un finansējumam neizdosies īstenot visus mērķus. Pateicoties reģionāliem projektiem, ir iespējams papildināt, uzlabot dažādas vietējās iniciatīvas, lai reģionos varētu vieglāk nokļūt. Un Vasabam kopīgi ar citiem spēlētājiem ir uzdevums veicināt transporta situācijas uzlabošanos. Ministri šogad tiekoties teica, ka TNT ir ļoti svarīga loma, lai uzlabotu ekonomisko attiecību reģionā, tajā pašā laikā veidojot zaļa transporta koridorus, tāpat ir jāuzlabo TNT tīkla savienojamību ar vietējiem reģionālajiem transporta tīkliem lai būtu labāka teritoriālā kohēzija. Paldies par uzmanību. Paldies, eh, paldies, ka jūs tik precīzi ievērojot, ievērojot sev atvēlto laiku, tas patiešām bija ļoti iespaidīgi. Un tagad uzstāsies Jazeks Slahta, kas pārstāv Varšavas ekonomikas skolu, un viņš runās par teritoriālo teritoriālo piekļuvi, ņemot vērā ESPO un ET 2050. gadu projektu. Jums vārds paldies, paldies, ka mani uzaicinājāt. Uh, Man patiešām uh, paveicās, ka pēdējajos gados varēju piedalīties projektā Eiropas teritorija. ESPON 2050 un projekts noslēdzās tikai pirms dažām nedēļām. Ja runājam par piekļuvi, pieejamību, jūs redzat šo uh, slaveno astoņstūri, kuram ir ļoti viegli piekļūt, kurā pārvietoties. Tā robežās ir ļoti vienkārši, bet eh, tālāk perifērijā situācija jau vairs nav tik rožaina. Kā tas ir mainījies pēdējo gadu laikā, pēdējo desmitgažu laikā? Šeit ir eh, tāds scenārijs, prognoze, kas varētu notikt 2051. gadā. Eh, lūdzu, aplūkojiet attēlus var redzēt, ka Eiropas centrālā daļa ir ieguvēja un citas um, Eiropas daļas, citas kontinenta daļas kļūst grūtāk sasniedzamas. Ja runājam par uh, savienojamību uh, uz vietas, par piekļuvi vietējām galvaspilsētām, varat redzēt, ka Polijā tiek izmantots vilciens, automaģistrāles, un uh, šī attīstība ir patiešām ļoti apbēdinoši, cevišķi Austrum Polijā kur, lai nokļūtu reģionālajos centros no attālākiem reģioniem, bieži vien uh, paiet pat trīs stundas. gan pārvietoties ar vilcienu, gan braucot ar automobīli. Ja mēs atgriežamies pie ESPOM projekta, gribu teikt, ka 2050. gadam ir izstrādāti trīs projekti - globālu pilsētu uh, popularizēšana un uh, Jāsaka, ka šajā astoņu stūrī notiek ļoti daudz, ārpus tā mm, ir vērojams tāds iesalums un ir otrs scenārijs, tātad pilsētu tīklu izveide. Šeit jau situācija izskatās labāk un bija vēl viens scenārijs lauku un perifero reģionu popularizēšana un attīstīšana. Šeit arī uh, jau aina ir iepriecinošāka, bet no ekonomiskā viedokļa raugoties, tā nav tik izdevīga. Mēs esam izstrādājuši vairākus ieteikumus līdz 2050. gadam, pirmām kārtām atklātība un uh, policentriskums Eiropā. Kā to panākt? Eiropā jābūt savienotai globālā līmenī, ir jāveicina mm, dažādi kopīgi projekti ar uh, kaimiņu valstīm Austrum, un, Austrum Eiropā un arī, piemēram, sadarbojoties ar Ziemeļa Āfrikas valstīm. Ir jāveicina reģionālā at attīstība, daudzveidība un arī uh, Mm, eh, attīstības vietas, piemēram, Austrum, Polijā, daudzās vietās, daudzās reģionos šādu iespēju nav. Ir arī eh, jāatbalsta tādas labi pārdomātas eh, pilsētu struktūras un labāk jāpārvalda dabas bagātību ilgtspējība. Ja mēs patiešām vēlamies atvērt Eiropas tirgus globālai konkurētspējai un garantēt globālu ilgtspēju, mums ir jābūt gataviem to darīt, runājot arī par transportu un telekomunikāciju tīkliem, uh, rūpējoties par tādu globālu savienojumu, globālu mm, ceļu uh, geogrāfisku pārklājumu. Ir jābūt arī inteliģentiem energotīkliem, lai varētu labāk piekļūt atjaunīgiem energoavotiem. Runājot par sadarbību un kopīgiem attīstības projektiem ar, ar kaimiņu reģioniem, ir jāveicina Eiropas uh, valstu sadarbība ar kaimiņu valstīm ir jābūt kopīgiem pārobežu projektiem, ņemot vērā ES ārējās robežas. Ja mēs runājam par reģionālo daudzvēnību un e, vietēju attīstību, jāparūpējas, lai uh, tiktu izmantots viss infrastruktūras vietējais un reģionālais potenciāls jo daudzās pilsētās un reģionos uh, joprojām netiek izmantoti, e, piemēram, e, visi ieguvumi. Te jūs varat redzēt kartē e, savienojumus infrastruktūru Eiropā. Jūs redzat, ka Eiropas Savienības austrumu robeža ir visneizdevīgākajā situācijā Un, piemēram, Vija Karpatija šāds scenārijs varētu uzlabot piekļuvi konkrētiem reģioniem, ne tikai šī austrumu uh, Rietumu asa ir svarīga, jādomā arī par ziemuļu, ziemeļu dienvidu asi. Jūs varat vēl vairāk informācijas iegūt ESPON tīmekļa vietnē un projekta tīmekļa vietnē. Uh, Eiropas teritorijas 2050. gadā. Un šeit ir minēti arī eksperti un institūcijas, no kurām esmu gūsi iedvesmu, gatavojot savu prezentāciju. Paldies! Tagad nākamais runātājs. Arī sešas minūtes Matijas Jureks no UNEP Tas ir uh, eh, Kārpatu konvencijas sekretariāts, viņš runās par ilgspējīgu pasažieru un kravu pārvadāšanu lūdzu. <clears throat> Thank you, Mr. Chair. Good afternoon. Paldies, priekšsēdētāji. Labdien, dāmas un kungi. Pateicos par uzaicinājumu. Īpaši pateicos Tomašām Paurēbām par iespēju jūs iepazīstināt ar Kārpatu pieredzi savā prezentācijā es vispirms gribētu jums pastāstīt par to, kāds ir Karpatu reģions, ko sauc par Eiropas dārgakmeni. Tas ir otrs lielākais kalnu masīvs Eiropā pēc Alpiem. Uh, kas ir kopīgs septiņām valstīm, Ukraina un Serbija, nav Eiropas Savienības dalību valsts to starpā. Un uh, Mēs ļoti aktīvi sadarbojamies ar Eiropas komisiju un citām ieinteresētajām pusēm, lai attīstītu Karpatu reģionu. Šo reģionu pārvalda Karpatu konvencija, kas paredz ilgtspējīgu attīstību un uh, dabas aizsardzību Karpatu vietu reģionā, un to atbalsta arī um, ANO uh, vides aizsardzības programma, un mēs arī mm, koncentrējamies uz galvenajām jomām dabas aizsardzībai un ilgtspējīgai attīstībai. Tātad ir runa par turisma attīstību, transportu, ūdens pārvaldību un mēs attīst, izstrādājam politiku konvencijas īstenošanai, tiek izstrādāti specifiski protokoli un arī īstenoti strateģiski Eiropas Savienības finansēti projekti. Runājot par transporta tīklu, šeit jūs redzat pārskatu par situāciju šajā reģionā. Šeit ir intensīvi attīstīta infrastruktūra, kas arī rada uh, slodzi apkārtējai videi. Uzdevums ir savienot ne tikai austrums ar rietumiem, bet arī dienvidus ar ziemeļiem, uh, attīstot viekarpatika, un tas rada apdraudējumu Uh, bioloģiskai daudzveidībai un ir apdraudēta ekoloģiskā savienojamība. Un tādēļ ir jānodrošina gan no vienas puses šī pieejamība, no otras puses ilgtspējība. Un šeit jūs redzat pārskatu par galvenajiem izaicinājumiem, ar ko mēs saskaramies. Šeit ir runa ne tikai par uh, vides uh, aizsardzību, bet arī par uh, transporta attīstību un veicinot tā saucamo maigo mobilitāti un turismu šajā reģionā. Šobrīd ir izdevies panākt vienošanos par eh, juridiski saisti, saistošu protokola tekstu par ilgtspējīgu attīstību transporta jomā šai reģionā, kas tika apstiprināts šā gada septembrī, veicinot trans, eh, kravu un pasažieru pārvadājumu šajā reģionā un uh, to darīt līdztekus Eiropas Savienības uh, īstenotai politikai un balstoties uz tiesību aktiem. Un, uh, valstis ir vienojušās par noteiktām prioritātēm ceļu transportā, dzelzceļa transportā, ūdens transportā un citos transporta veidos, ne tikai lai mazinātu slodzi apkārtējai videi, bet nodrošinātu arī sadarbspēju un multimodālo savienojumu Karpatu reģionā. Un mēs īstenojam arī atsevišķus projektus. Viens no tiem ir Alpu Karpatu uh, koridors, eh, kurā ir iesaistīta Austrija un Slovākija, kas savieno Vīne un Bratislavu. Šeit ir gan eh, pilsētu attīstība, gan eh, lauksaimniecības darbība šajā reģionā. Tiek būvēti ceļi, bet arī īstenoti attīstības plāni un ir izveidoti ekoloģiskie koridori. Uh, Trans-Eiropas līmenī mēs īstenojām projektu Access to Mountain, ko finansē Eiropas Savienību, lai attīstītu tas saucamos maigās mobilitātes risinājumus, un ar to jūs varat iepazīties mūsu mājaslapā. Mēs esam apkopojuši pāraugu praksi pēdējo eh, gadu laikā par eh, to, kā attīstīt transportu šādos kalnu reģionos runājot par transportu, ir trīs prioritātes nākotnē. Tātad jā, atbalsta transporta protokola īstenošanu, jāpievērš uzmanību šai pēdējai jūdzei tā saucamai, kā nodrošināt piekļūt transportam aizsargājumās kalnu zonās. Un Čehija ir prezidējošā uh, valsts kārpat konvencijā šobrīd, un mēs domājam par zaļās infrastruktūras attīstību kā īpašu prioritāti par to, kā ieņemt vērā bioloģisko daudzveidību dažādās jomās un lai uh, no šā procesa ieguvēja būtu arī iedzīvotāji. Mēs uh, uzskatām, ka šie jautājumi ir uh, jāapspriež arī Eiropas Savienības līmenī un jārunā par Eiropas Savienības atbalstu šādu projektu īstenošanai. Noslēgumā es gribu norādīt, ka Eiropas Savienība, tās partneru un dalību valstis atzīst kon šo konvenciju kā svarīgu reģionālu instrumentu, lai uh, atbalstītu transporta politiku un arī saglabātu bioloģisko daudzveidību Karpatu reģionā. Mm, ir ļoti svarīgi, ka mēs īstenojam uh, piesardzības principu. Uh, Tātad mēs nodrošinām ne tikai transporta attīstību, bet arī vienlaikus vides aizsardzību un labāku izpratni par to, kā saskaņot dažādas intereses. Paldies! Paldies! Tie bija trīs priekšlasījumi, un pirms mēs vēl pie, pievēršamies diskusijām, jautājumiem un atbildēm, vēlētos atdzīv, apsveikt pētnieku grupu un Riekundzi un arī 12 pārstāvjus no dažādām Fra Ziemeļa Francijas pilsētām. Esiet sirsnīgi sveikti šeit. Un tad otrā grupa ir topošie 15 tulki, kuri atrodas šeit un esat laipni aicināti šajā komitejā. Un tad es dodu vārdu jums. Vims van de Kamps, paldies priekšsēdētāji. Eh, prezentācijas bija visai atšķirīgas. Jureka kungs eh, te mums prezentēja nu, tādu visai panākumiem bagātu stāstu, bet eh, abi pārējie runātāji vairāk tomēr pievērsās problēmām un izaicinājumiem. Es īsti eh, labi nesapratu, un tas ir jautājums, ko var adresēt visiem trim ekspertiem, proti, kādēļ ir šādi izaicinājumi, vai tas ir vairāk saistīts ar naudas trūkumu, vai tomēr infrastruktūru, atļaujām un tā tālāk. Vai jūs varētu nedaudz vairāk tomēr ilustrēt? Jo, es, eh, jo bieži vien mēs domājam, ka tieši nauda sagādā galvenās problēmas, bet es domāju, ka uh, Eh, Baltijas valstis varētu varbūt labāk savienoties, un šeit ir varbūt tieši kaut kādas pārvaldes problēmas vērojamas. Un ir arī politiskie jautājumi, tos mēs nevaram ignorēt. Ukraina arī ir eh, tā tad vairāku Linkaiša kunga minēto projektu. Uh, Uh, dalībniece, vai šī politiskā situācija ietekmē lietu gaitu, vai jūs turpināt strādāt kā līdz šim, vai tas viss tomēr tiek spēcīgi politizēts. Tie bija mani jautājumi. Tātad viena piezīme, divi jautājumi. Lielas paldies. Kurš gribētu pirmais atbildēt? Paldies. Paties patiesībā pirmās prezentācijas runāja par negatīviem aspektiem. Un es kā Karpatu reģionu iedzīvotāji piekrītu, ka tam, ka Austrum Eiropa atpaliek, un tas ir saistīts ar mūsu atrašanosies dzels priekškār tik daudzus gadus. Mums nav tik viegli kā Vācijai, būvēt infrastruktūru, un Austrumvācijā viņi neuzbūvēja to 10-15 gados, un viņiem vēl ir problēmas. Mēs Austrum Eiropā mēģinām iedzīt nokavēto, bet es nepiekrītu profesoram Šlachtem doma, ka Karpatos varētu atrisināt pieejamības problēmas, mm, ka it kā nekas netiek darīts, bet tā nav taisnība, ja jūs palūkojaties uz valdības dokumentiem, tur ir konkursi, projekti, idejas, vēl aizvien dažādas problēmas, kā minēja Jurek kungs, kas saistīts ar vīdi un vīdas aizsardzību, bet šis tas tiek darīts tomēr, tāpēc negribētos šajā sēdē, mm, šajā sēdē dzirdēt politiski neobjektīvus viedokļus, ne jau valdības vienmēr ir vainīgas problēmas ir saistīts ar pilnīgi atšķirīgiem aspektiem. Katrai valstī gribētos sagatavot infrastruktūru piecos gados, bet mēs zinām, ka tas nav reāli. Mēs skatāmies uz apakškarpatu reģionu un dzelzceļu tīklu, arī Connecting Europe sistēmu. Mēs nevaram pateikt, ka ar to vajag finansēt tikai ceļu projekts, bet arī dzelzceļa, ITC un tā tālāk. Bet mums ir ierobežot līdzekļi. Connecting Europe sistēmā būs konkursi, daži projekti tiks izvēlēti, daži nē. Mēs nezinām, kādu ieguldījumu, kuras valstis. Vienkārši naudas visiem nepietiek. Tāpēc esmu ļoti gandarīta dzirdēt, ka jūs pieminējāt viekarpatija problēmu, jo esmu pārliet, apliecināta, ka mēs zinām, kur šis ceļš ir, ko tas savieno, kāpēc tas ir ne, tik nepieciešams, bet negribētu, lai kāds teikt, ka nekas netiek darīts, jo tā nav taisnība. Paldies, Izīna Maisnere. Paldies, priekšsētāji. Man ir īsts jautājums, kas attiec uz visiem. Pirmais runātājs Linkaits norādīja, ka naudas nepietiek, lai apmaksātu visu Šāda problēma transporta nozarē bijusi vienmēr. Šorīt komisāra Uca Buca arī runāja par ieguldījumu iespējām. Kā jūs domājat, eh, vai jūsu projekti, kas ir īpaši piemērot Austrum Eiropai, būs arī piemērot finansēšanai, vai ir kādi apsvērumi, kas ir attiecīgiem valstīm jāņem vērā? Paldies, nākamā runātāja Marija Grapīnija. Paldies. Vispirms jautājums konkrēti par trim prioritātēm, kuras jūs prezentējāt attiecībā uz nākotni. Jūs teicāt, ka jāatbalsta tās valstis, kuras grib ieviest īpašas transporta veidus. Jautājums drīzāk ir kā. Katrs atnāk pasaka, ko mums vajag darīt, bet neviens nepasaka, kā to darīt. Godīgi sakot, es īsti nesapratu jūs prioritātes Es dzīvoju Rumānijā un šī kor, Karpat konvencija man ļoti interesē, bet mums ir arī Donavas stratēģija. Es biju ministre un es varu teikt, ka šī stratēģija neko daudz mums nedēva, nekādus īpašus rezultātus. Tā nebija pietiekam taisnīga, tāpēc es nesaprotu, kāda, kāds ir šīs Karpat konvencijas mērķis. Mums ir līdzsvar problēma, infrastruktūras attīstība, kas rada spiedienu uz vidi. Tad kā gan atrisināt šo problēmu. No vienas puses sagatavot infrastruktūru, no otras puses aizsargāt vīdi. Es gribētu dzirdēt ekspertu viedokli. Ne jau politiķi atradīs risinājumu, bet tie, tā ir jāatrod praktiskā ceļā tieši ekspertiem, speciālistiem. Paldies! Pārē nākamais runātājs Tomašs Poreba. Paldies! Es vispirms vēlētos visiem sirsnīgi pateikties priekšsēdētājiem un arī runātājiem par to, ka šeit notiek šāda publiska apspriede, apspriešanās, arī tas, ka tā ir ļoti svarīga tēma, kas ir saistīta sakariem transportam ar austrumu Eiropu. Šis reģions nevienmēr ir ticis pietiek kam ņemts vērā investīciju projektos. It īpaši, kad tie tiek īstenoti, tad ir jābūt kopīgai loģistikai un kopīgam lemšanas pamatam, lai šī, šis reģions tiktu labāk iesaistīts. Eiropas Savienība taču ir par to, ka visiem Eiropas reģioniem vajadzētu attīstīties vienādā veidā. Manā skatījumā šobrīd mēs piedzīvojam to, ka šā brīža situācija Austrum un Centrāla Eiropa attiecībā uz sakaru pieejamību aizvien atrodas Eiropas nepiet, netiek pietiekami ņemt vērā Eiropas projektos, var teikt, ka mūs atstāja novārtā. Un arī attiecīgo valstu valdības nevienmēr izrāda pietiekamu politisko gribu, lai šo situāciju uzlabotu. Otrakārt, dāmas un kungi, šodien mēs runājam par to, ko varētu darīt, lai šīs aizkavētās investīcijas attiecībā uz Austrumu un Centrāla Eiropas pieejamību mm, varētu mm, uzlabot tā, lai Austruma un Centrāla Eiropa būtu labāk savienota ar pārējo Eiropas kontinentu. Runa ir par Bulgāriju, Poliju, Slovākiju, Rumāniju un citām valstīm, kurām vajag autostrādes, piemēram, Via Karpatija, kas palīdzētu tās savienot ar Eiropu un novērst atpalīdzību. Pilsoņiem ir jāsaprot, ka tas ir iespējams drīzā nākotnē. Es neesmu, nepauž izmisumu. Es domāju, ka Polijā lielceļš S19 viekarpatie, vai tas būs vai nebūs, tas jebkurā gadījumā ir atkarīgs. Tas dos attīstības iespējas Austrum Eiropai. Ja šī trasa tiks uzbūvēta, tad tas novedīs pie tā, ka radīsies arī cits problēmas reģionā, bet tās varēs tad pakāpeniski atrasināt un pievērsties arī citām lietām, kas ir aktuālas. Es negribētu radīt iespaidu, ka šeit uh, tiek apmainīti tikai politiskie argumenti. Atgādināšu, ka 2007. gadā mums bija vienošanās ar Poliju tā tika parakstīta par to, ka visi atbilst, atbildīgie ministri no tām valstīm, caur kurām veda ceļš uz Karpatiem, apņēmās šo projektu īstenot pēc iespējas drīzāk, lai attiecīgie līdzcekļi netiktu novirzīti nepareizajā virzienā, kā tas reizēm pagātnē noticis. Jāatzīmē arī, ka no Lietuvas uz Bielostoku, Ljubļinu, lejā uz Slovākiju šis ceļš netika, šis projekts netika tā īstenots, kā to varēja īstenot, kā tas bija sākotnēji iecerēts vai plānots. Un ja polijas valdība, es jau beidzu savu uzstāšanos, ja polijas valdība šo ten T tīklu um, arī būvē vai piedalās tajā, tad mēs tiekam tālāk uz priekšu. Bet, diemžēl, šobrīd situācija ir tāda, ka tikai dažas daļas top un papildina, nevis pamat, pamat posmu, kuriem būtu jā, jātop. To es gribētu jums attīst, atgādināt. Es atvainojos, runātājiem bija dot 6 minūtes, un nevar būt, ka jūs uzdodat jautājumus ilgāk. Es domāju, ka pietiks, pietiks ar to, ko jūs jau teicāt, vai izsakāties ļoti īsi. Es ceru un priecājos, ka šodien mēs varam apmainīties ar dažādiem viedokļiem un pārdomāt par to, kas ir darāms ar šo Eh, šoseju vai posmu nākotnē, lai tā būtu prioritāri īstenot tuvākajos gados. Paldies! Maksimālais runāšanas laiks ir trīs minūtes. Mēs nedrīkstam ilgāk ievilkt, lai visi tiktu pie vārda. Marinesku kungs. Three, not two. <laughs> you are. Tā tad trīs minūtes, nevis divas. Priekšsēdētāji, kā es sapratu, sēdes nosaukums ir transporta pieejamība Austrum Eiropā, ne tikai transkarpatu vai pārkarpatu ceļš, kas, zināt, ir Eiropā jauna transporta politika TNT, tur ir pamattīkls un aptvarošais tīkls. Šeit ir arī referents, kurš var ļoti labi par to pastāstīt. Eiropa ir kaut ko šajā virzienā izdarījusi, lai Eiropas reģionu sakari un savienotība, ieskaitot Austrum Eiropu, uzlabotos. Mums ir vēl kaut kas jādara. Ir pienācis brīdis dalībvalstīm šajā reģionā kaut ko darīt. Mums ir CEF, mums ir kohēzijas politika, investīciju plāns, arī reģionālais attīstības plāns da, daļa līdzekļu ir pieejama, bet sadarbojoties dalībvalstīm mēs varam īstenot projektus, kurās varētu piedalīties arī jūsu valstis, un kā, ko jūs par to domājat? Un vēl Klaudīt tapadēji. Paldies! Es sākšu ar to, ka norādīšu, ka šīs debates, diskusijas ir ļoti nozīmīgas priecājos par to, ka mēs runājam par investīcijām un infrastruktūru austrumu un vidus Eiropā. Mums ir jābūt ar konkrēt, jā, jānāk ar konkrētiem priešlikumiem šim reģionam. Gan programma TNDT, mums vajadzētu īpašas programmas tieši šim reģionam, īpašus pieejas koridors, kas varētu vieglāk savienot šo reģionu ar pārējo Eiropu. Domāju, ka šo problēmu, protams, nepietiekamo savienojamību mēs jau pārunājām ar komisāru Bultas kundzi. Austrum un Vidus Eiropai ir jābūt savienotāji pārējo pasauli. Tas ir tikai, ne tikai infrastruktūras jautājums, bet arī ekonomikas, tirzniecības jautājums. Tieši tāpēc mēs sagaidām konkrētus priekšlikumus, un mēs, kā Eiropas doku, parlamenta deputāti vai pārstāvi padomē, varam pārstāstīt savās valstīs par to, kas ir šie koridori, kuriem ir jāpalīdz savienot mūsu valsts ar citu Eiropas, citām Eiropas daļām un visu pārējo pasauli, Krieviju, Ķīnu un tā tālāk. Protams, šī programma ir ļoti vērienīga, bet mums tā ir jā, jāīsteno ar konkrētiem priešlikumiem un idejām, lai šis koridors no austrumiem vēst uz rietumiem. Paldies! Un tagad tas ir skaists skatījums Un, protams, Krievija un Ķīna ir plat, plašs, jauns, skaists mērķis, bet jāsakārto vispirms ir Eiropa. Un, diemžēl, dzelzceļa tīkls ir problemātisks un pārāvumi ir tieši iet gar robežām. Eiropā nevar īstenot nevienu projektu, ja dalībvalsts nepauž gribu to darīt, un daudzi projekti ir apstājušies, tāpēc, ka dalībvalsts saka, nē, mēs to negribam. Tātad galvenā atbildība par projektu veikšanu ir dalībvalsts ziņā. Protams, daudz kas notiek, bet ir arī deficīti, ir arī trūkumi. Polija gribēja 1,2 miljārdus eiro no dzelzceļa pārvirzīt uz autotransportu, uz ceļiem. Protams, jūs zināt, ka Polijai ir daudz iespēju investēt, lai uzlabotu sakars, ceļu sakars, bet kas attiec uz pārobežu uh, sakariem, mums bija prieslikumi, bet to mēs nevaram vienmēr īstenot caur padomi un komisiju. Mums būtu jāpanāk Eiropas virsvērtība nākamajās investīcijās, lai komisija skatītos uz ša, šiem konkrētajiem posmiem, kas nedarbojas tā kā vajag. Tie ir jāveicina, jāviras tālāk. Un trešais punkts, kas ir svarīgi, kur ir šobrīd lielākie trūkumi, izdevumi, deficīti, kad mēs veidojam šos sakar, ceļu sakar tīklus. Mēs visi dzīvojam vienā Eiropā un satiksmes nosacījumiem ir jābūt uzlabotiem. Un tagad jums katram ir vēl pa trim minūtēm atbildēji. Uh, thank you so much, Chair. Try to... Paldies. Es uh, centīšos sniegt īsas atbildes. Protams, manas prezentācijas galvenais akcents bija iespējas. Jā, ir uh, diezgan liela ietekme uz vidi, bet es gribēju uh, parādīt iespējas, kādas pastāv, kāda ir parauga prakse šajā reģionā un citos reģionos un censties šo parauga praksi uh, izmantot un atkārtot, lai viss nav jāsāk no nulles. No Eh, šos projektus īsteno valstu valdības, bet ne tikai arī pilsoniskā sabiedrība piedalās, privātie uzņēmēji un arī eksperti, piemēram, kas zina, kā veidot šos zaļos tiltus vai kā integrēt ekoloģiju teritoriālās attīstības plānos. Un uh, ir, uh, mēs cenšamies identificēt labāko praksi reģionos ar līdzīgām problēmām un to pārņemt. Uh, gan uh, Karpatos, Austrum Eiropā, gan Alpu reģionā, kur arī ir liela pieredze zaļās infrastruktūras attīstībā, transporta attīstībā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Un uh, Alpu reģionā mēs eh, identificējam eh, parāgu praksi un pēc tam noskaidrojam, kas būtu jādara tehniskā un politiskā līmenī, lai veiktu šos pasākumus. Var dalīties ar jums pieredzē, ja tas jūs interesē. Tas attiecas uz potenciāla veidošanu, bet īstenojot eh, konvenciju mēs mm, veidojam daudz sektoru pieju. Mūsu uh, Uh, konvencijā galvenie sadarbības partneri ir vides ministri, bet mēs iesaistām arī uh, citus valdības ekspertus no transporta ministrijas, turisma ministrijas un tos, kas ir atbildīgi par bioloģisko daudzveidību. Protams, mēs daudz diskutējam par to, kā saskaņo transporta attīstību un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, bet ir iespējams rast šādu līdzsvaru, un tagad mums tas ir jāīsteno dzīvē. Tāpat e, es domāju, ka mēs arī turpmāk varēsim e, sniegt atbalstu šīm valstīm Un runājot par Eiropas Savienības līmeni, eh, tā tad pastāv darba grupā par zaļo infrastruktūru un arī Eiropas parlaments ir pieņēmis rezolūciju par zaļo infrastruktūru un tagad mēs domājam par to, kā konkrēti šādu infrastruktūru attīstīt un īstenot dzīvē un tāpat ir jāsasaist transports ar uh, Uh, bioloģisko daudzveidību un citiem, citām nozarēm. Kā jau es teicu, ministru līmenī ir pieņemts lēmums par zaļo infrastruktūru un arī transporta attīstība ir svarīgs aspekts. Paldies, tagad vārds uh, Lahterkungam. Šlachtas kungam, jā, paldies par šiem jautājumiem. Tiešām liels izaicinājums atbildēt tik sarežģītus jautājumus trīs minūtēs, bet, nu, eh, centīšos to izdarīt. Pirmkārt, kāds ir, kāda ir pašreizējā situācija? Šis reģions ar uh, galvaspilsētu Džažuku atrodas trīs 100 km no Varšavas, bet ar vilcienu ir jābrauc 6 līdz 7 stundas. Man patīk braukt ar vilcienu, bet nu, šāda situācija ir nepieņemama. Mums ir e, nepieciešams jauns domāšanas veids, jo šie, šie ir pierobežas reģioni, tiem ir uh, uh, sava vēsture un mums ir. Uh, jāsniedz atbalsts. Bet trūkst arī savienojumu, piemēram, uz robežas ar Slovākiju šie savienojumi ir vai, vai nu to vispār trūkst, vai tie ir zemā kvalitāte kalnos. Tāpat mums ir eh, jāveido labas attiecības ar Ukrainu un uh, šī robeža ir jāpadara vieglāk šķērsojam nekā tā ir tagad. Ar Krieviju mēs eksperimentējām ieviešot ne Schengenas vīzu režīmu, un tas darbojas ļoti veiksmīgi, vai mēs nevarētu darīt kaut ko līdzīgu Ukrainas gadījumā, arī uzlabojot infrastruktūru starp Poliju un Ukrainu un varbūt arī citām valstīm. Tāpat vēlos norādīt, ka uh, E, transporta intensitāte nav pats galvenais, jo ir arī tādi polijas reģioni, kur ir ļoti neliela uh, transporta plūsma, jo infrastruktūra ir sliktā kvalitātē, un ja uzlabosies infrastruktūra, tad palielināsies arī transporta intensitāte šī situācija pamazām uzlabojas Polijā. Tāpat e, esam konstatējuši, ka reģionālās galvaspilsētas ir e, grūti sasniedzamas. Un arī vietējie savienojumi ir svarīgi tādām valstīm kā Polija, Rumānija, jo ir nepieņemam tas, ka braukšanas ilgums pa īsāko ceļu ir, nu, vairāk par trim stundām. Nu, tas absolūti ir nepieņemam. Paldies, un tagad vārds Linkaiškungam. Paldies par šiem ļoti sarežģītiem jautājumiem, un es vēlētos piekrist kolēģiem, kuri teica, ka nu, vajadzētu vairākas stundas, lai varētu izdiskutēt sīkumā, sīkumos, kādēļ ir šie trūkstošie posmi starp Austrumu Eiropu un pārējo Eiropas daļu. Šeit jau ir runa ne tikai par uh, Uh, finansējuma trūkumu, bet arī par tehniskām problēmām, kas pastāv dažādās valstīs, par uh, sadarbspēju, bet ir arī uh, problēmas vienkārši domāšanas veidā un attieksmē, un es gribētu minēt konkrētu piemēru runājot par Baltijas koridoru. Bija mūsu vasab tīkls jau 94. gadā bija to iecerējis, bet bija nepieciešami praktiski 20 gadi, lai tas kļūtu par īstu projektu un tiktu īstenots. Kā jau es minēju, protams, tas ir atkarīgs arī no valstu valdībām un dažkārt valstu valdību skatījums ir, nu, viņi tās domā pārsvarā par uh, iekšējām problēmām. Tālāk par atbalstu un finansējumu. Protams, uh, finansējums nekad nav pietiekams, uh, jeb taisnība. Runājot par TNT politiku, jāsaka, beidzot mums ir kaut kas, ar ko sākt un tas noteikti būs uzlaboj, eh, būs um, solis uz uh, situācijas uzlabojumiem. Bet, uh, uh, nu, jāmeklē arī citi finansējuma avoti, piemēram, no uh, eh, DG Regio mums ir Interreg uh, finansējums pārobežu sadarbības attīstībai. Un ir veiksmīgi piemēri tam, kā valstis un reģioni sadarbojas, izmantojot šo nelielo finansējumu dažādiem papildus pasākumiem, kā eh, lai savienotu pamattīklu uh, ar reģionālo tīklu un pilsētā. PASTAP ir organizācija, kas apvieno 11 valstu teritoriālās plānošanas speciālistus, un mēs strādājam pie uh, svarīgākiem projektiem uh, stratēģiskajā tīklā Baltijas valstīs, un mēs iesaistām ne tikai valsts administrāciju, bet arī pilsētas, reģionus, Uh, privātos uzņēmumus, lai uh, turpinātu to, kas ir iesākts TNT tīklu ietvaros uh, un lai to sasaistītu ar citiem līmeņiem. Paldies! Liels paldies! tā ka es pateicos kolēģiem un arī mūsu ekspertiem, un tagad pārējām pie otrā paneļa, un mums būs nelielas pārmaiņas prezidijām. Ich bitte Herrn Peiner, Herrn Ortil und Herrn Popov. Bitte. Thank you. It was a great pleasure. Es aicinu pie prezidija galda Slotanu Paņu, Vladislavu Ocilu un Danielu Popovu. so you can make your presentation in English and then the answers, if it is fine for you in, in your Sorry, language. Sorry, I'm not able to speak. Ja, dann kämen wir zu dem zweiten Panel. Mēs nonākam pie otrā diskusijas paneļa un Runājot par ceļa infrastruktūras attīstīšanas problēmām un pilsoniskās sabiedrības iesaisti, ir dažādas, dažādi jautājumi, bet man ir prieks, ka ir trīs eksperti. Pirmais ir Zoltāns Paina, kurš ir no Haidu Biharas apgabala Ungārijā Debrecenā un runās par uh, pārobežu sakaru un projektu attīstību savā reģionā. Dod vārdu Painas kungam. Paldies, cienītie deputāti, pateicos par uzaicinājumu. Mans apgabals ir trešais lielākais Ungārijā varētu jau teikt sīka vienība, salīdzinot ar vispārējo, ko mēs esam tikko dzirdējuši, bet varbūt, ka jūs sapratīsiet, kādiem mērķiem mēs izmantojam nodokļu, Eiropas nodokļu maksātāju naudu periodā līdz 2020. gadam. Nākamajā gadā tiks uzbūvēts autobus ceļš M3 tika uzbūvēts, es atvainojos. Tas bija liels grūdienis ekonomikai un Debrecenas lidostas infrastruktūras būve arī deva mums tautsēmnieciskas iespējas. Mēs esam pie Ungārijas austrumu robežas, ir dažādi plusi un mīnusi esam Eiropā tomēr pie Schengenas ārējās robežas ar Rumāniju. Te jūs redzat reģiona satiksmes infrastruktūru. Debrecen no rietumu rietumu dienvidu un rietumu austrumu virzieni ir mēzgla punkts. Svarīgi ir vairāki autoceļi, to starp M35, kas atzarojas no lielā autoceļa, un ir iespēja braukt arī pa uh, maģistrāli ar ātrumu 160 km/h līdz pašai Debrecenai, kas attiecas uz savu transporta struktūru. Debrecena un mūsu apgabals ir pie, pie, pievienot Eiropas ceļu tīklam, arī ceļu pārēja, arī Bihāras kerestešas apgabals ir lielākais robežpunkts plus mums ir lidosta ar loģistikas bāzi Debrecenā. Ir vēl citi mēzglu punkti, mazāki mēzglu punkti un mazāki robežu pārējas punkti personām un dzelzceļam. Neraugoties uz to, mūsu kapacitāte vēl ir par mazu. 2007. līdz 2013. gadā tika veikti lieli infrastruktūras būvēšanas darbi, jau minēja autoceļu, runājot par transporta operatīvo programmu. Tajā tika veikti atjaunošanas darbi, lieltonāžas smagajām mašīnām, tika ieviesti iebūvēti svari, kā arī nacionālās nozīmes autoceļš numur 4 un 5 tika modernizēts. Tas attiecās uz, kas attiec uz periodu 2015. no 2015. līdz 2020. gadam. Tā beigās visi pārobežu šķērsošanas punkti būs pieejami sasniedzami pa lielu ceļu līdz 2016. gadam lielceļš sasniegs Rumānijas robežu, kas un arī tiks izbūvēts līdz pat Ukrainas robežai. Vēl viens svarīgs punkts, kas šeit, diemžēl, nav redzams, ir valsts nozīmes autoceļa numur 4 tālākā izbūve. Divas joslas līdz Tušbukai Lodaņai. Šis ceļš tiks būvēts aizvien tālāk. Tālāk infrastruktūras darbi tiek finansēti no, līdzfinansēti no Eiropas Savienības līdzekļiem. kā jau minēts, mūsu apgabals robežojas ar Rumāniju. Runājot par periodu no 2014. līdz 2020. gadam, tiks izbūvēti citi robežu punkti uz Ungārijas, Rubānijas robežas saskaņā ar Vācijas, Rumānijas ceļu robežu punktu šķērsošanas vienošanos, kas tika parakstīta neseni, nesenajos gados. Šī vienošanās palīdzēs savienot nomaļos apgabalus. To jūs redzat ilustrācijā. Praktiski no otrā pasaules kara laikiem daudzas, daudzi ceļi tika izpostīti un pierobežas reģioni gan ekonomiskā, gan kultūras ziņā atpalika. Paldies! Un nākamais runātājs ir Vladislavs Ortils, Podkarpatski reģiona maršals. Viņš runās par transporta infrastruktūras stāvokli un ietekmi uz pārobežu satiksmi. Lūdzu! Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, e, szanowni państwo. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. Es domāju, Protams, lai varētu panākt ekonomisko izaugsmi, ir jābūt uh, Uh, labākam transportam, transporta sistēmām arī uz Austrum Eiropu, uh, kur atrodas mūsu valstis. Protams, ir uh, jāiesaistās arī politiskās debatēs par to. Jāsaka, ka tās ir diskusijas par būtību un mums jārunā par reģiona un valsts un arī visas Eiropas attīstību. Paraugoties kartē, jūs redzēsiet, ka S19 ceļš iet caur austrumu Poliju, austrumu Slovākiju, austrumu Ungāriju, un jāsaka, ka transporta infrastruktūras ziņā tie ir vājākie reģioni, nevien visā Eiropā kopā, bet arī mūsu valstīs. Uh, Tādēļ ir nepieciešams attīstīt šo asi. Bet, diemžēl, šeit ir arī barjeras. Nu, jāsaka, ka mums ir jātiek pāri kalniem, bet mēs negribam izpostīt vidi un ekoloģiju. Mums ir jāparūpējas, kā tā tad. Eh, lai, lai gan vilks būtu paēdis, gan kaza dzīva, eh, lai mēs neizpūstītu apkārtējo vidi, bet eh, tomēr varētu arī vieglāk pārvietoties viekarpatija izbūve ir sākusies un ir daudzi maršruti, kas nav pietiekami saskaņoti, tur ir pārāvumi un šis ceļš ir gandrīz 700 km, 683 km, un uh, ir sākts, tātad ir uzsākušies būvdarbi tikai vienā mazā daļā, bet mēs vēlamies, lai karpat arī būtu pieejami. Mēs vēlamies, lai arī e, tos varētu sasniegt no Dienvidē Eiropas. Ir jāizmanto tāda pakāpeniska pieeja, jo šis ir ļoti dārgs projekts. Mēs, protams, darbu pie tā nenoslēgsim e, ļoti īsā laikā. Jūs redzat šo zaļo daļu, pie tās tagad tiek strādāts, bet A4 automaģistrāle būs viens no cietākajiem riekstiem nākotnē, bet mums ir jāparūpējas, lai varētu patiešām labāk šo reģionu savienot ar Dienvidu Eiropu. Un ar Žežovu uh, šīs, šī reģiona galvaspilsētu ir jāpadara mazāk noslogot, tur nevarētu pieļaut tik daudz transporta, un uh, tas, protams, rada arī augstu piesārņojumu. Apmēram 80 tūkstoši automašīnu dienā tur izbrauc cauri, un 2030. gadam ir aplēsts, ka vairāk kā 30 tūkstoši e, automašīnu tur izbrauks. Tas, protams, e, novedīs jau gan pie, slokš, pie, pie trokšņa, pie eh, skaļuma un arī pie emisijām, papildus emisijām. Un bieži vien arī um, trokšņa slieksnis um, pilsētās naktī tiek krietni pārsniegts. Mēs te runājam eh, par eh, ļoti lielu transporta plūsmu, ļoti blīvu transporta plūsmu. Es gribētu, lai pirmā uh, daļa tiktu īstenota, ņemot vērā ekonomisko un vides programmu, otro daļu varētu uh, īstenot pateicoties Austrum, Austrum Polijai paredzētajai programmai un mums ir arī jāizdomā, kā var izmantot uh, Connecting Europe instrumentu un citus. Protams, mums ir jāizmanto dažādi finansējuma avoti. Izmantojot uh, mūsu rīcībā esošos instrumentus, nacionālus instrumentus un tos papildinot ar Eiropas instrumentiem, uh, mēs varētu patiešām gūt panākumus. Jūs redzat attēlā šos zilos punktiņus, tie ir daudzi attīstības projekti, kas saistīti ar vides investīcijām ko būs iespējams veikt pateicoties jaunajiem ceļiem. Tā tad ir sinerģija starp tra investīcijām transportā un citās jomās, lai varētu panākt labākus sociāla-ekonomiskās attīstības rādītājs mūsu reģionā. Tas eh, varētu būt modelis Polijai, bet tāpat arī eh, citām dalību valstīm, kas atrodas pie Viekarpatija un 19. as. Esmu pārliecināts, ka mums, protams, vēl daudz darba ir jāpaveic, lai šo sinerģiju varētu pārvērst īstenībā. Tagad nākamais runātājs, eh, kas runās par eh, pārobežu transporta ietekmi, eh, Popokungs par šai transporta ietekmi uz šādiem projektiem. Paldies priekšsēdētāji, paldies visiem par uzaicinājumu. Un mēs esam Bankwatch tīkls, kas ir vairāku organizāciju tīkls, kas popularizē šādus projektus un pievērš uzmanību tam, kā izmantot valsts finansējumu. Finansēja tāds projekts, kas ir arī svarīgi no ekoloģiskā viedokļa raugoties. Mēs palīdzam programmēt šīs jaunās programmas no 2014. līdz 2020. gadam. Un tā kā daudzi no mums strādāja dažādās darba grupās, eh, veicot reģionālo uh, programmēšanas periodu, esam nonākuši pie vairākām atziņām, uh, kuras labprāt gribam pavēstīt arī jums. Protams, šeit var būt uh, izmaiņas, nekas nav akmenī iecirsts. Tomēr gribēju dalīties ar jums savās pārdomās. Paraugoties uz uh, attēlu kreisajā pusē, jūs redzat transporta uh, proporcijas Eiropā no 2007. līdz 2013. gadam, un labajā pusē ir modelis, kas um, attiecas uz laiku posmu no 14. līdz 20. gadam. Neskatoties uz to, ka Eiropas transporta un vides politiku ir skārušas nopietnas izmaiņas un ir sagatavota arī uh, transporta baltā grāmata, kas dienas gaismu ieraudzīja 2011. gadā, paraugoties uz finansējumu, mēs redzam, ka tomēr tādu pārāk lielu izmaiņu nav bijis. Kad mēs redzam sadalījumu pa valstīm, mēs redzam skaidrs prioritātes starp dzelzceļu transportu 2014. līdz 2020. gadam un redzam arī vairākums dalībvalstu mūsu reģionā ir pamata akmens, var teikt, šajās investīcijās jaunajiem ceļiem. Izņēmums, protams, ir mm, Ungārija, kurā situācija ir vēl daudz labāka, vēl daudz līdzsvarotāka runājot par iepriekšējām prezentācijām, tika teikts, it kā Eiropas politiku līmenis, izstrādā, kas tiek izstrādāts un komisijā un saskaņots parlamentā, ir tāds, ka nauda tiek tērēta kā divās atšķirīgās pasaulēs. Mēs redzam kvalitatīvu politiku, ko, at, ko atbalsta vairākums, bet no otras puses, kad mēs nonākam pie nacionāliem plāniem, nacionālajām vēlē, vēlmēm, uh, finanšu sadalījumu, mēs redzam, ka ir pavisam atšķirīgas šīs prioritātes. Un te e, jūs redzat mūsu secinājumus un ieteikumus šā brīža transporta jomā gan attiecībā uz koridoriem, gan lielajiem transporta projektiem. Mēs redzam, ka šā brīža situācijā piedāvātās investīcijas no transportā 2014. līdz 2020. gadam pilnībā neizpilda Eiropas transporta un apkārtējās vides politiku. Mēs redzam, ka šīs investīcijas līdz 2020. gadam neizraisīs būtiskas pārmaiņas transporta sistēmā mūsu reģionā. un pats par sevi saprotams, esam liecinieki tam, ka šajos koridoros tiek vēroti sistemātiski pārkāpumi pret vīdi, pret aizsargājamām zonām, ko it kā attaisno ar dominējošām sabiedriskām interesēm. Tā kā bija Polijā ar Raspudas ieleju, tāpat arī Bulgārijā un vēl virkni citu gadījumu, kurus es negribētu šeit tik detalizēti aplūkot. Vēl viena būtiska problēma šajos projektos ir tāda, ka dalībvalstis, dalībvalstu iestādes vides direktīvu uzskata, kā atrisinājumu visam un negrib īstenot sabiedriskos ieteikumus. Nākamā problēma ir tāda, ka vairākums valstu neskatās uz transporta sistēmu kā veselumu, vienotu veselumu, bet sadala apakšsektoros, sauzemes ceļi, dzelzceļš, aviācija. Tas nevienmēr ļauj optimāli izmantot sabiedriskos līdzekļus, un, diemžēl, daudzos gadījumos šie lielie projekti jau tiek iepriekš izlemti ministriju kabinetos un ne pilsoņi, ne citi partneri nespēja ietekmēt šos lēmumus pirms to apstiprināšanas un izpildīšanas. Paldies par uzmanību! Jā, vielen dank! Paldies! Tagad sāksim jautājumu un atbilžu kārtu. Kuram ir jautājumi, kuram ir piezīmes? Lūdzu. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také. Eh, Priekšsēdētāji, vēlējos pateikties viesiem par šīm prezentācijām. Man ir tāda vispārīga piezīme. Es arī nāku no Centrāla Eiropas, no Čehijas Republikas. Šodien uh, mēs par Čehiju nerunājam, bet es uzskatu, ka tomēr mēs varam nedaudz vispārināt, attiecināt šīs diskusijas arī uz Čehijas republiku. Un jāsaka, ka Eiropas parlaments ir paudis savu viedokli par transporta balto grāmatu, norādot, ka ir jāņem vērā tas, ka joprojām valda liels atšķirības infrastruktūrā starp dalību valstīm un ka tās ir jāizlīdzina. Tas ir viens no kohēzijas priekšnosacījumiem. Kā jau minēja Krāmēra kungs, pārobežu savienojumi ir ļoti svarīgi Čehijas republika joprojām ir slikti savienota, piemēram, ar Vāciju. Tur ir grūti nokļūt ar vilcienu, kā arī ir grūti nokļūt uh, uh, valsts austrumos. Slovākija un Čehija savukārt savulaik bija viena valsts, mūs uh, eh, vienotras nešķīra uh, dzels priekškars, bet tik un tā jāsaka, ka transporta savienojumi ir ļoti slikti un tur ir atrodama arī viena no Eiropas vājāk attīstītajiem reģioniem. Tas ir jāņem vērā, jo tikai tad mēs varēsim arī garantēt lietpratīgas, produktīvas investīcijas transporta infrastruktūrā. Mēs gan te nerunājam tikai un vienīgi par finansējumu, ir jārunā par dalību valstu politisko gribu, lai tās patiešām vēlētos investēt transporta infrastruktūrā. Protams, ir. Uh, Labi, jāsagatavo arī dažādi satiksmes projekti. Uh, Bieži vien tas rada lielas grūtības un ir arī bijušas tādas rīvēšanās. Un arī uh, ir bijušas uh, problēmas ar uh, vides ekoloģijas uh, federācijām un organizācijām. Uh, Tie, tā bija mana piezīme, tas bija tas, ko, ko es gribēju teikt par pēdējo prezentāciju. Paldies! Paldies! Andoš Delī. Köszönöm szépen. Paldies. Manuprāt, būtu lieki atkārtot, kāda ir reģionu spēlējumā loma. Tā patiešām ir svarīga lai varētu parūpēties par labākiem pārobežu savienojumiem. Es esmu patiešām priecīgs, ka šodien mēs eh, varam savā priekšā redzēt tieši reģionu pārstāvis. Ir vajag pievērš vairāk uzmanības reģioniem un jābūt eh, arī mm, iespējām kaut ko prognozēt, plānot uz priekšu, saņemt informāciju. Un eh, no mūsu viesu prezentācijām dzirdējām, ka ir vairāki projekti. Tāpat uh, ir cerības īstenot vairākus projektus, pateicoties uh, Connecting Europe instrumentam. Šorīt mēs komitejā uzklausījām komisārs kundzi un diskusiju gaitā izrādījās, ka e, ir aplēses piesaistīt finansējumu no Connecting Europe. Protams, ir jāgaida attiecīgi projekti. Bieži vien daudz kas ir atkarīgs arī no projektu kvalitātes, vai tie varēs radīt jaunas darba vietas, un šādi projekti ar pievienoto vērtību patiešām būtu īpaši jāatbalsta. Mēs runājam par kvalitatīviem projektiem, Un tagad eh, par tādu prognozēšanas, plānošanas jautājumu. Ļoti daudz naudas, enerģijas, darba tiek eh, investēt šādos projektos, un arī priekšdarbi, tādas iestrādnes prasa daudz darba un enerģijas. Tādēļ ir eh, reģioniem jānāk talkā, jo ir jauns finansēšanas mehānisms, uh, jauns finanšu plāns, un tieši tādēļ jāpadomā arī par tādām novatoriskākām metodēm. Mums komitejā ir e, jāvēro, vai reģioni patiešām saņem to palīdzību un finansējumu, par kuru šorīt runāja komisārs kundze, jo ir jāatbalsta galvenokārt tādi labi un kvalitatīvi projekti, kam ir šī virsvērtība. Paldies! Lukaševskas kundze, lūdzu, paldies. Priekšsēdētāji. Es vēlējos pateikties visiem paneļa ekspertiem par prezentācijām, kas demonstrēja, ka mums ir nepieciešama pieeja no apakšas uz augšu. Ir eh, šīm aktivitātēm, šiem projektiem jātiek īstenotiem jau reģionos, jo tieši tur vietējā līmenī uh, ir jāpiesaista investīcijas, un e, vietējā līmenī mēs arī zinām, kas visvairāk ir nepieciešams reģionālajai attīstībai. Un arī profesors Šlachta teica, ka uh, pieeja no apakšas uz augšu un arī tādas pašas iniciatīvas ir ļoti nepieciešamas un ļoti jauki, ka mūsu reģiona maršals savos, savā prezentācijā parādīja S19 lielceļu. Austrumu Eiropā mums ir vairākas vīdes programmas un uh, reģionāli līgumi, Visi runātāji uzsvēra, ka lielākā problēma uh, īstenojot investīcijas, ir uh, finanšu resursi. Un bija ļoti patīkami dzirdēt, ka Karpat reģionā tas uh, nerada problēmas. Finansējums tiek piesaistīts no dažādiem avotiem, un es ceru arī, ka citas viekarpatija daļas um, nogriežņus varēs arī tāpat uh, eh, pietiekam veiksmīgi finansēt. Paldies! Danke, Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji, paldies arī mūsu viesiem par to, ka viņi piedāvāja tādu situācijas izklāstu uz vietas runājot par austrumu Eiropu, par uh, dažādām satiksmes asīm arī Baltijas jūras reģionu valstīs, bet es gribēju pavaicāt sekojošo. Visi desmit koridori, par kuriem uh, runājām un vienojāmies pagājušā sasaukumā, uh, ieguva savu koordinatoru. Tātad šis koordinators ir atbildīgs par vienu koridoru, viņš tiekas ar attiecīgo valstu vadītājiem, ministriem, vienojas par mm, dažādiem pasākumiem. Es nezinu, vai jūs, piemēram, to darat arī poļu, uh, polijas reģionos. Uh, Vojvodilās vai jūs arī to darat tādā centralizētā līmenī? Jāsaka, ka konkrētas asvērtība ir atkarīga no tā, cik daudz uh, transporta līdzekļu pa to reāli var palaist, cik tas ir produktīvi. Un koridors no Atēnām, uh, kas uh, dodas uh, gar Melno jūru, Baltijas jūras virzienā un tālāk no Melnās jūras un uh, vidusjūras, uh, tas viss ir jākoordinē un Connecting Europe instruments ir paredzēts nevien investīcijām transporta jomā. Krāmer kungs zina, ka mēs par to diskutējām. 11 miljārdi eiro ir uh, paņemti no kohēzijas fonda. Un mēs toreiz teicām, mēs vēlamies, lai šie pārobežu projekti tiktu īstenoti, lai tos varētu finansēt. Un tagad mēs runājam par 24 miljārdiem eiro. Bulces kundze šorīt teica, ka izmantojot šo svīras eh, efektu ar 300 miljārdu eiro investīciju programmu, ko piedāvā Junkers, uh, ir iespējams līdzekļus paņemt arī no transporta sektora, bet viņi teica, ka mēs varētu rēķināties pat ar vēl lielākām summām nekā sākotnēji prognozēts. Nu, tas bija ļoti tāds uh, skaļš paziņojums, un mums, protams, ir nepieciešami jauni ceļi, ja mēs vēlamies uz, uzlabot uh, mūsu infrastruktūru kopumā un veicināt arī ekonomisko izaugsmi, lai, piemēram, preces būtu vienkāršāk nogādāt pie uh, izplatītāji. Un, protams, mums ir jāinvestē transporta uh, infrastruktūrā, mēs te varam izmantot arī struktūra fondu līdzekļus. Un priekšsēdētāji tūliņ, tūliņ beigšu savu stāšanos, saka runātājs. Tā tad ir līdzekļi, kas jāpiedāvā valstīm un uh, Jāsaka, ka 25 gadus ilga dzels priekškars mūs šķīra un C1 tagad atrodas mūsu pusē. Es arī pats nāku no bijušās Austrum Vācijas un zinu, cik grūti mums bija sākumā izveidot darbojošos transportu infrastruktūru. Tādēļ koordinācija ir ļoti svarīga. Uh, Gribēju pavaicāt, vai jūs sazināties ar šiem koridoru koordinatoriem, ar attiecīgajiem, piemēram, federālo pavalstu ministriem, lai mēs varētu sadarboties tā pietiekami labi. Paldies, Tomaš Poreba. Ļoti, ļoti lakoniski apsolu. Paldies, gribēju sākumā pateikties visiem viesiem par ļoti saistošajām prezentācijām. Un man ir jautājums Painas kungam pirmkārt. Ko jūs domājat par iespēju sasaistīt Karpatu stratēģiju ar Viekarpatie, ar šo ceļu? Tas varētu būt, tā varētu būt viena no galvenajām uh, stratēģijas asīm, raugoties tieši no Ungārijas puses. Un šie vides ekoloģiskie aspekti, kā tie ietekmē Eiropas komisijas lēmumus par transporta prioritātēm, jo tās tika izvēlētas balstoties uz konkrētiem kritērijiem, cik tālu tika ņemti vērā tieši vides aspekti, kā tie uh, Uh, ietekmē produktu atlasi, vai tie um, bija vispār no svara tad, kad komisija pieņēma šo lēmumu. Tālāk, Maršala Otila. Paldies, ka jūs mūs iepazīstinājāt, uh, mūsu ar šo modeli S19 kā daļu no viekarpatija, un es gribēju jūs lūgt, uh, informēt, lobēt Polijā vēl vairāk, vēl aktīvāk, lai finansējums uh, tiktu pārvietots, kā teica Bultas kundze šorīt no rīta, lai finansējums no Connecting Europe instrumenta tiktu izmantots arī finansējot uh, jaunus projektus. Tas ir vēl viens finansējuma avots, un ja polijas valdība ir nopietni noskaņota to visu īstenot, Es gribēju pavaicāt, vai ar eh, attīstības ministru polijā jūs to apspriedīsiet. Jā, paldies, es esmu pēdējais eh, šajā runātāju sarakstā. Un pirmajos divos eh, mm, priekšnesumos jūs runājāt tikai par uh, ceļiem, bet mēs taču varam uh, arī parūpēties par eh, citiem transporta veidiem. Mums ir, eh, piemēram, mēs varam arī izmantot citu transporta veidu tā, lai ielas nebūtu tik pilnas, lai šoseis nebūtu tik pilnas. Un kad mēs Vācijā izremontējām ceļu no mitmens uz kāstu, tad ļoti daudz protestu notika, un pēc tam arī uh, palielinājās transporta plūsma, un arī pilsētas cieši, tur ir izplūdes gāzes, milzīgs troksnis, rodas sastrēgumu, un tad ir jāsaprot, vai es izmantoju vairāk šo piepilsētas sabiedrisko transportu, jo tas bieži vien ir efektīvāks. Uh, 72. gadā toreizējais Minhenes uh, birģermeistars Hans Jurgens Fogels teica, automašīna nogalina mūsu pilsētas, tas, kas sēž osejas, novāks, uh, pļaus tā tad uh, papildus satiksmi. Un mums ir šeit ļoti daudz vēl piemēru, ka šāda pieeja sevi nav attaisnojusi. Un, uh, Daudz pilsētas uh, izvēlas uh, citus veidus, kā garantēt savu iedzīvotāju mobilitāti. Tālāk par efektivitāti A20 uh, maģistrāla Vācijā, lai varētu vieglāk piekļūt Austrum Vācijai. Un tagad tur, nu, varbūt reiz stundā kāda mašīna izbrauc. Nu, šīs ceļš nav atmaksājies, jāsaka. Uh, ka ceļš, jauni ceļi un maģistrāls nevienmēr ir tik produktīvi un uh, automātiski nenozīmē ekonomiskās izaugsmas garantu. Mums ir jāsaprot, uh, ka investēt mēs veicām analīzi. 60% no līdzekļiem tiek ieguldīti ceļos, 20% dzelzceļos un 2% pārējā infrastruktūrā. Ungārija teica, ka viņi ļoti labi finansē dažādus dzelzceļu projektus. Tur arī ir um, 2% finansējuma atvēlēti tieši velosipēdu izmantošanas veicināšanai. Citur Eiropā tas ir par trim reizēm samāk. Un jāsaka, ja mēs uh, šādi darbojamies, tad jau nevajag brīnīties, ka mēs nesasniegsim vidas aizsardzības mērķus. Mēs gribam būt gan mobili, gan aizsargāt klīmatu. Kā tas uh, var tikt realizēts? Un es domāju, ka visas politiskās grupas šajā mm, komitejā uh, kādreiz balsoja, ka papildus 1,2 miljārdu eiro nav jāiegūt dzelzceļā, nu tagad mēs uh, varēsim šī lēmuma uh, sekas redzēt, vai tas nav svarīgāk, kā piemēram auto maģistrāla, kas ir 700 km gara un pēdējo gadu laikā ir izbūvēta tikai 50 km, nu tad mums vajadzēs vēl nes cik desmit gadus, lai šie 700 km tiktu pabeigti. Nu tagad jums vārds eksperti. Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy... Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mums ir ļoti maz laika, un es nevarētu teikt, ka Ungārijā 2014. līdz 2020. gadā netiktu attīstīts dzelzceļš. Mēs esam izdevuši 50 miljārdus šajā jomā, piemēram, Budapestā. Pēštas Miškolcas posms, tur tiek veiktas inovācijas, ir arī citas idejas, kas attiecas uz Debrecenu, plus reģionālā satiksme ar Rumāniju, pārobežu satiksme. Protams, mēs arī gribētu attīstīt pierobežu, piepilsētas satiksmi, Debrecenā notiek robežu pilsētu piepilsētas situācijas izpēte. Mēs mēģinām izmantot, maksimizēt kapacitāti, lai padarītu konkurētspējīgāku arī ceļu satiksmi. Taisāmies arī uzbūvēt intermodālo centru par 100 miljoniem eiro Debrecenā. Tas ir nepieciešams ja mēs gribam šo reģionu padarīt pieejamāku un savienot arī administratīvos un novada centrus, kas attiec tieši uz mūsu novadu. Domāju, ka mums ir ļoti labs tīkls jau izveidots, pastāv arī citi potenciāli risinājumi iespējas negribētu šeit izplūst detaļās, bet strateģisks mērķis ir tāds, ka Kārpātu attīstības fāze ir jāturpina no austrumiem līdz pat dienvidu Eiropai, Debrecena, Debrecenā ceļš numur 34 jāpagarina un Miškolces pārobežu robežu šķērsošanas punkts ir nozīmīgs gan attiecībā uz Slovākiju, gan Rumāniju. Līdz 20, 2020 gadam mēs panāksim jaunu progresu. Paldies! Paldies! Runājot par uzdotajiem jautājumiem, šajā īsajā laikā tam, kurš Eiropas parlamentā bieži nav, neatrodas, protams, uz tik daudziem jautājumiem atbildēt nav grūti, kas attiec uz in, infrastruktūrām, um, in, ieguldījumiem infrastruktūrā, ceļu tīklā un dzelzceļā. Polija ir valsts, kas ir īpaši plaši iz, iz, paplašinājuši savu dzelzceļu. Līdz 2050. gadam ir paredzēti jauni plāni. Polijā dzelzceļš netiek tomēr pietiekami plāši izmantots, ir dažādi iemesli, piemēram, plūdi. Šeit mēs šodien runājam par investīciju virzienu, kas ir tāds, ka tas ietver gan ceļus, gan dzelzceļus, gan arī aviāciju. Daudz ko palīdz sakaros mums uzlabot internets. Šai ziņā Polija ceturdaļu mūsu iedzīvotāju izmanto transporta tīklus, un tas ir svarīgi ne tikai Polijas reģionā, bet visā Eiropas Savienības līmenī. Tur ir dažāda veida pārējas un robežas, Bernsteinas tīk, dzintarceļš um, un citi ceļi. Un tas tiem ir vismaz turisma potenciāls, ja ne citi pat potenciāli, un tas tā ir viena no galvenajām prioritātēm. Runājot par Čehiju, tā var pieslēgties mūsu infrastruktūrai. Mēs nerunājam par vienu vertikālu vai horizontālu pie, pieslēgumu. Mēs gribam iekļauties tīklā. Runājot par finansējumu montāžu vai dažādiem avotu, finansējuma avotu meklējumiem, mums ir nepieciešami divi miljardi, lai noslēgtu budžetu, un tas, ko teica komisārs kundze, bija svarīgs un nozīmīgs signāls mums. Mēs vēl aizvien runājam risinām sarunas par reģioniem, teritorijām, un tas palīdzēs mums izveidot budžetu un atrast ieguldījumiem vajadzīgos līdzekļus. Mēs, mums ir vajadzīgs atbalsts no valdības, to prasa reģioni. Mēs apzināmies, ka tādā ceļā mēs vēršamies pret ģeogrāfisko un sociālo atstumtību šīs dienas debats ir svarīgas. Tās palīdzēs tālāk strādāt pie projektiem un tos pilnveidot. Paldies! Paldies! Un pēdējais runātājs Popokungs. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Pirmkārt, atbildēšu uz man tieši uzdoto jautājumu. Porebas kungs jautāja par to, cik tālu vidas komponenti ir īsti integrēti likumos, gan Eiropas, gan dalību valsts līmenī, operatīvās programmas iet, tiek izvērtētas strateģiski, pēc tam noris vides ietekmes uz vidi novērtējums Problēma šajā gadījumā ir tāda, ka šo novērtējumu veids dalībvalsts iestādes, kas lielā mērā neizprot šo, šo procedūru nozīmi. Tādā veidā, piemēram, tiek apiec viens no svarīgākajiem transporta attīstības komponentiem, proti alternatīvu izvēli. Mēs ne, neizskatām alternatīvas vīdes procedūrās. Mēs vienkārši pieņemam lēmumus, izdomājam, te mēs to darīsim šajā vietā, tajā posmā, un pieņemam lēmumu, te būs dzelzceļa līnija, un neizlemjam par alternatīviem transporta veidiem, bet tas deformē dzīvotnes, kaitē videi, timžēl pat tad, kad kaitīgos, kaitīgo ietekmi reģistrē komisijas dienesti, uh, tad atbildes pasākumi nāk ar lielu kavēšanos un vīdi nevar reģenerēt tik labā mērā, kā tas ir nepieciešams, kas attiec uz koridoriem un valsts apspriešanos. Šie koridori, tāda pat problēma ir ārkārtīgi dārgas līnijas, kas tiek uzīmēts uz kartes. šajos reģionos nekad nav veikts strateģiski ekoloģiskais vērtējums, nedz, nedz rentabilitātes novērtējums. Reizēm pat nav skaidrs, kāda jēga no tiem, un tie nāk par ārpārāk lielu cenu. Iepriekš, un jautājums, ko uzdeva arī Kramerkungs par līdzekļiem, no kurienes mēs tos ņemam, kad mēs, kādi ir avoti, transporta sistēmas pilnveidēji. Pēc 20-30 gadiem mani bērni, viņu bērni uh, arī izjutīs sekas mūsu šā brīža lēmumiem, tāpēc ir īpaši nopietni un atbildīgi jāizvērtē šīs dienas lēmumi. Ceturtais Eiropas koridors, kas saista Hamburgas, piestātni ar Tesalonīkas piestātni un iet cauri Bulgārijai. Tas ir koridors preču pārvadāšanai pa dzelzceļu, un Bulgārijā šobrīd ir uzbūvēta automaģistrāle. Dzelzceļa līnija ir pilnīgi neadekvāta e, šī uzdevuma veikšanai, pat pasažieru pārvadājumiem. Mūsu valstī vēl aizvien netiek, nav izpratnes par to, ka uh, dzelzceļš ir transporta veids, mums ir tikai kaut kas tāds pilsētās kā sports, kā hobijs. Piemēram, velosipēdu riteņu celiņi. Mums nav attīstīta ne, ne valsts tīkls, nedz arī kaut kāda ideja par to, ka tas būtu vispār vajadzīgs. Paldies! Jā, ja, vielen dank! Liels paldies par, paldies par jautājumiem, paldies par atbildēm, par jūsu prezentācijām. Jūs varat palikt arī zālē un klausīties nākamos ekspertus, uh, izmantojot mūsu tūku pakalpojumus. Liels paldies visiem! Thank you, thank you. So, dann kommen wir jetzt zum dritten Panel. Tagad pārējām pie trešā paneļa un ir runa par transporta infrastruktūras nozīmi socioekonomiskai attīstībai un ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšanai un konkurētspējai. Un pirmais runātājs ir Janoš Viņš, kurš pārstāv Eiropas pasažieru federāciju, un viņš runās par uh, starp savienojumiem Centrālu un Austrum Eiropā un to ietekmu uz pasažieriem. Vispirms es vēlos pateikties transporta komitejas sekretariātam. Priekšsēdētājs pārtrauc, es atvainojos, lūdzu ievērojiet klusumu zālē, jo uh, Eh, pretējā gadījumā tas būtu nepieklājīgi pret mūsu viesi runātāju. Tātad es runāšu par pasažieru skatījumu uz uh, transporta savienojumiem eh, centrāla un austrum Eiropas uh, dalību valstīs un it īpaši pārobežu posmiem. Mūsu organizācija uh, pārstāv pasažierus visā Eiropā un kopš 2007. gada mēs sagatavojam ziņojumu, ceļojumi bez robežām, pievēršam īpašu uzmanību robežu šķērsošanai, tātad eh, starp eh, Eiropas Savienības dalību valstīm. Mēs esam konstatējuši, ka pēc Austrum un Centrāla Eiropas valstu iestājas Eiropas Savienībā un Schengena zonā ir kļuvis vieglāk šķērsot robežas, ja izmanto automašīnu, ja brauc ar velosipēdu vai iet kājām, bet ja izmanto sabiedrisko transportu, tad uh, tā šī robežu šķēršošana nebūt nav kļuvusi vieglāka starp Eiropas Savienības dalību valstā, valstīm, un es runāšu par vairākiem konkrētiem piemēriem, kur situācija pat ir pasliktinājusies. Tātad, kādas ir galvenās prasības no pasažieru viedokļu runājot par robežu šķērsošanu? Uh, Nu, šīs prasības ir tādas pašas kā citos gadījumos. Tātad jābūt ir regulārām satiksmes grafikam, saskaņotiem uh, kustības grafikiem un uh, ir jānobūt jānodrošinātam uh, transportam līdz lielākajām pilsētām. Robežas abās pusēs cenām nevajadzētu būt augstākām kā. Ka Uh, valsts iekšienē uh, braucieniem līdzīgos attālumos un ir jābūt labiem starp savienojumiem, starp dažādiem pārvadātājiem. Diemžēl realitāte tālu atpaliek no uh, šīm vēlmēm. Tātad pār robežu transportā ir diezgan uh, maz uh, tādu līniju, kas uh, aktīvi darbojas. Parasti ir uh, divi, trīs līdz pieci, teiksim, šķērsojumi dienā nodrošināti pāri robežām daudzos maršrutos. Nākamā problēma ir cenas pārobežu pārvadājumos. Uh, es pārstāvu to pašu reģionu, ko Painis kungs, un jūs redzat, ja jūs gribat nobraukt 30 kilometrus Ungārijā, tad jūs varat to izdarīt par dažiem eiro, un studentiem pas, pensionāriem vēl ir atlaide, viņi maksā tikai puscenu. Uh, situācija ir līdzīga Rumānijā, varbūt pat šīs biļetes ir lētākas, bet ja jūs gribat nobraukt pāris kilometrus uh, starp tuvākajām stacijām šķērsojot robežu, tad šiem īsajiem attālumiem cena pieaugušajiem ir praktiski desmit reizes augstāka nekā iekšzemes pārvadājumiem tādos pašos attālumos Un šie tātad nav arī paredzēts nekādas atlaides ne jauniešiem, ne pensionāriem, un šāda pieeja cenu veidošanai tiek uh, izmantota visur Eiropā, ne tikai manā reģionā. Un ir arī posmi, kur situācija ir pat pasliktinājusies pēc iestājas Eiropas Savienībā un Schengenas zonā. U, un ir tikai daži pozitīvi piemēri. Runājot par pozitīviem piemēriem, es gribētu uh, pieminēt savienojumu starp Austriju, Ungāriju, Austriju, Slovākiju, Vīnes reģionā. Tas ir ļoti pozitīvs piemērs, runājot gan par satiksmes grafiku, gan par cenām, gan par dažādu transportu veidu integrāciju. Un gribu īsumā pievērsties arī Slovenijas, Ungārijas robežu šķērsojošam posmam, ko galvenokārt ir uh, nodrošinājis Eiropas Savienības finansējums, dzelzceļa uh, līnijas citās, uh, re, citos reģionos nav tik labi attīstītas. Tātad noslēgumā jābūt koordinētiem uh, pakalpojumiem abās robežu pusēs, tālāk iekšzemes subsīdijām ir jātiecas arī uz uh, braucieniem pāri robežai, tāpat ir obligāti jāveic uh, tehniskās apkopes un Eiropas Savienības finansējums ir jānovirz ne tikai infrastruktūras attīstībai, bet arī pakalpojumu nodrošināšanai, jo bez pakalpojumu sniegšanas nav jēgas attīstīt arī infrastruktūru. Un mēs uzskatām, ka katrā ziņā sadarbība nāks par labu abām pusēm, uzlabojot uh, robežu uh, šķērsojošos posmus. Paldies par uzmanību. Liels paldies. Un nākamā runātāja ir Katrīna Opsta, kas pārstāv iekš zemes ūdens ceļus un ostas, tātad federāciju un viņa runās par Donavas reģionu un iekšzemes ūdensceļu attīstību šajā reģionā. Paldies priekšsēdētāji, es pārstāvu Eiropas iekšzemes ostu federāciju. Tātad mūsu federācijā ir apvienojušās aptuveni 200 ostas, kas pārstāv praktiski visu Eiropu. Jūs rei, šeit jūs redzat ūdens ceļu, sostu un pēc tam dzelzceļu un arī ostā izvietotos uzņēmumus, jo arī tiem ir nepieciešami labi transporta savienojumi iekšzemes ostas var vai upju ostas var veikt dažādas funkcijas, tie var būt centra mezgli, kas savieno dažādus transporta veidus, jūras uh, transportu un um, iekšas sauszemes transportu, nodrošina loģistiku. Uh, Un uh, šīs ostas veicina arī uh, ekonomikas attīstību attiecībā, attiecīgā reģionā, tajās darbojas gan lieli, gan mazi uzņēmumi. Un, piemēram, Briseles ostā pastāv viens no lielākajiem miltu ražošanas uzņēmumiem uh, Uh, un uh, ar baržām tiek pievesti graudi, kas tālāk tiek samalti. Uh, ir ļoti svarīgi, lai būtu labi savienojumi ar visiem transporta veidiem, ar, ne tikai ar ūdens transportu, ir nepieciešams arī aprīkojums, atbilstošas administratīvās procedūras un arī uh, piemērot uh, teritoriālās plānošanas pieeja un uh, loģistikas attīstība. Es pievērsīšos tagad uh, savienojumam Reina Mēna Donava, šim ūdens ceļam. Tam ir milzīgs potenciāls, bet mēs redzam, ka satiksmes intensitāte pa Donavu ir daudz zemāka nekā tas ir Reinas gadījumā. Problēma Donavas gadījumā ir tā, ka upe ir ļoti līkumaina un, lai no, saglabātu uh, vienmērīgu dziļumu, ir jāveic uh, regulāra bagarēšana, kas, diemžēl, nenotiek saskaņā ar saistībām. Ja ūdens līmenis ir zems, tas nozīmē, ka baržās nevar iekraut tik daudz kravas, kā tas ir parasti, ja ir normāls ūdens līmenis. Un ja ūdens līmenis pazeminās zem diviem metriem, tad jau uh, pārvadātājiem rodas zaudējumi. Ja ir virs 2,50, tad šis pēļņas līmenis ir labs. Tālāk šis uh, ūdens ceļu uzturēšanas plāns, tas uh, izklausās uh, diezgan mm, milzīga apjoma uzdevums, izskatās pēc šīs kartes bet patiesībā izmaksas nav nemaz lielas, pietikt ar 85 miljoniem eiro, lai nodrošinātu 2,5 metru dziļumu ūdens ceļā. Un tad vēl uh, sistēmas uzturēšanai būtu nepieciešami papildus 8 miljoni. Un uh, paskatoties uz finansējumu citām jomām, šie izdevumi patiešām nav lieli. Un būtu uh, un Eiropas komisija arī ir paudus gatavību sniegt atbalstu šo pasākumu finansējumam, un rīt notiks transporta padome, un mēs ceram, ka tiešām tiks uzņemtas saistības, lai uh, saglabātu uh, iespējas kuģot pa Donavu un gūt pēļņu. Paldies, tas bija arī viss, ko vēlējos teikt. Un nākamais ir Laslo Mozoči, kurš pārstāv Ungārijas dzelzceļa asociāciju. Viņš ir tās prezidents un viņš runās par infrastruktūras attīstību centrālās un austrum Eiropas dalību valstīs. Sorry. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšstādāji kungs. Paldies, ka uzaicinājāt mani uz šo sēdi un devāt iespēju parlamentā runāt par kravas dzelzceļa pārvadājumu problēmām Eiropā un iespējamiem risinājumiem. Pagājušajā gadā mēs organizējām konferenci Budapeštā, kurā mēs aplūkojam problēmas, kas ir saistīts ar dzelzceļa kraus pārvadājumiem un risinājumus. Eiropas dzelzceļa, kraus dzelzceļa pārvadājumi ir organizēti tā, lai tirgu būtu iespējama konkurence. Bet ir problēmas, kas ir saistīts tieši ar 15 dalībvalstīm, vecajām dalībvalstīm. Attēlā varat redzēt lokomotīvi. Tā tika iesvērtīta 89. gada ceremonijā Gīzev Raberbāna, kas bija tāds kā visa Eiropas pikniks šī gada augustā, kad pirmo reizi tika pacelts dzelzs priekštakars, kurš sadalīja Eiropu. Olivier Onidī šajā konferencē video ziņā mums teica, tagad ir laiks izmantot dzels sliedas, lai savienotu Eiropu, izveidojot vienotu Eiropas dzelzceļu tīklu. Būšu priecīgs, ja Eiropa, Ungārija un citas Austrum Eiropas dalību valstis izmanto savu dzelzceļu šī mērķa sasniegšanu. Eiropas komisija būs priecīgi palīdzēt jums sasniegt šo mērķi, citādi beigas kāda veida uzdevumi ir jārisina dzelzceļa kraus pārvadātājiem. Viņi var strādāt tikai tad, ja ir labi sagatavot infra infrastruktūru. Tas arī svarīgi, lai varētu konkurēt ar ceļu un upju transportu. Politiskie uzdevumi ir dalībvalstu ziņā. Tām ir jāatbalsta dzelzceļa satiksme, jāsaprot tās nozīme jāievēro Eiropas likumi. Bet, lai viņas pārliecinātu, par to ir atbildīgi saļai arī pašas celseļu kompānijas. Ko sagaida klienti no dzelzceļa uzņēmumiem konkrēt spējīgu cenu, precizitāti un drošību. Tie ir svarīgākie faktori. Bet dažās valstīs vidus Eiropā un austrum Eiropā ir pārāk dārga pieeja ceļiem, slikti pakalpojumi, ilgi tas viss iet, ir ilgi jāgaida uz šķirotavām, jāgaida uz robežām. Risinājums būtu kravas koridori ar uzlabotu infrastruktūru, kas palīdzētu efektīvāk pārvaldīt satiksmi un citus pakalpojumus. Tā ir pirmā reize, kad termināļu operatoru viedoklis tiek ņemts vērā, kas ir svarīgi, lai tiktu saskaņotas vajadzības un problēmas. Tie ir svarīgākie tiesiskā regulējuma soļi attiecībā uz koridoriem. Pētot regulas pirmo reizi, es sapratu, ka tikai spēcīga Eiropas koordinācija var palīdzēt dalību valstīm uzlabot Eiropas kravas pārvadājumus pa dzelzceļu. Daudzi dzelzceļa infrastruktūras operatori neizpild savas saistības, bet ja būtu kopīga infrastruktūra, infrastruktūras maksu politika, tas palīdzētu mums sasniegt savus mērķus. Te redzam galvenie koridoru parametri. Dažās valstīs tas ir tikai tāls sapnis, bet citās ir dzelzceļa tīkls, bet savienojuma līnijas neļauj vilcieniem normāli braukt, jau ir ātruma ierobežojumi. Brīdinājums signāls, ka Eiropas fondi ir jāizmanto prātīgi, jāizstrādā pareizi stratēģija. Te jūs redzat galvenos koridorus. Vidus Eiropas reģionā ir četri. Sēdzat Turciju, kas ir būtiska kraus pārvadātāju klienti Katram gribas labas darījumus ar Turciju. Tā ir šīs dienas realitāte. Iepriekš uzsvērto problēmu dēļ dzelzceļš nav īpaši konkurētspējīgs vidus Eiropā, Grieķijā, Turcijā. Tur ir prāmji, ja varētu novērst sastrēgumus, tad visu kravu, ko pārvadā ar prāmju, varētu pārvai, pārvirzīt uz dzelzceļu šeit ir šiem sāstrāgumi traucē pārvadājums, lai neļauj aprēķināt laikus un rada papildu izmaksas. Infrastruktūras operatoru informācijas apmaiņas trūkums un intermodālo terminālu trūkums vēl aizvien rada mums problēmas. Tāds ir sekas. Līdz ar to lielus preču daudzums mēs nepārvadājam pa dzelzceļu. Bet esmu optimists un ceru, ka nākotne pārvadājumiem pa dzelzceļu, kraus pārvadājumiem būs spoža, sastrēgumi tiks novērsti un CEF un citas iespējas kohēzijas fonds palīdzēs mums gūt panākumus ne tikai operatīvā, bet infrastruktūras aspektā. Un no nu, manā skatījumā intermodālo terminālu attīstība ir ļoti svarīga un dzelzceļa sakariem starp tiem ir jābūt izveidotiem. Paldies par uzmanību. Jā, vielen dank. Tas... Liels paldies. Tie bija, tās bija prezentācijas un tagad jautājumu un atbilžu sesija. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī par interesantajām prezentācijām. Man ir jautājums, Zei, tātad jūs runājāt par 85 miljoniem eiro, kas ir nepieciešami Donavas bagarēšanai, lai tā būtu kuģojama. Tātad no kurienes nāk šī nauda? Un otrs jautājums, vai šis posms Uh, vai ir uh, reāli, uh, ka var Donavu nu, izbūvēt, ja varētu teikt tāpat, kā Reinu. Un jūs zināt arī, ka dažās dalību valstīs ir ievērojami iebildumi pret to. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nē, Tad man ir vēl viens jautājums. Tātad runājot par pasažieru tiesībām pie Vīnes reģionā, tātad, kas skar Austriju, Slovākiju un Ungāriju, pārvadājumi pār robežām un ir vienādas cenas visos šajos posmos, ir atšķirīgas algas, uh, atšķirīgi citi nosacījumi, bet cenas ir vienādas, un tas ir iespējams. Bet kādēļ tas ir iespējams tikai šajā reģionā starp Austriju, Slovākiju un Ungāriju, bet ne citur? Uh, arī uh, starp jaunajām dalību valstīm. Nākamais jautājums par pārobežu pārvadājumiem. Uh, Nu, varētu minēt vairākus piemērus, bet celt ašs, kur ir tikai 8 km posms, un tas nebūtu dārgi uh, paveicams uzdevums bet par to neviens nedomā, ne, nedomā pietiekam par pārobežu pārvadājumiem. Tātad domā par uh, pārvadājumiem starp svarīgākajiem dzelzceļa mēzgliem, un nevis par uh, tādiem uh, tuvākiem posmiem, piemēram, Berlīna šķecina sākumā. Cena, šī cena bija pārāk augsta, poļi to nevarēja atļauties, un vilciens bija praktiski tukšs. Un tad uh, Berlīna Brandenburgā bija ir tikai 10 eiro, un tālāk tas dara arī piepilsētas attiksmē Berlīne un Šķecinā. Un mums ir jādomā vairāk par masu pārvadājumiem nevis un zemākām cenām un tā nodrošināt peļņu nevis noteikti ļoti augstas cenas. Trešais. Tātad Jūs runājāt par šo viso Eiropas pikniku pirms 25 gadiem, par Šopanu, Zagrebu, Ljubljānu un Kopu. Eh, daži posmi bija jāelektrificē, citos posmos bija jāuzbūvē otras sliedes, bet Eiropas projekts ir eh, Adrijas Baltijas jūras eh, koridors ar diviem tuneļiem jau mēs varētu varbūt šos tuneļus būvēt pēc tam un uh, nodrošināt pas, pastāvošo savienojumu modernizāciju, un mēs varētu ar nelielām investīcijām pātrināt uh, šo kustību un ietaupīt laiku, bet tas, diemžēl, nenotiek. Jā, vairāk citu jautājumu nav tad lūdzu iespēja sniegt atbildes. Paldies. Tika uzdoti divi jautājumi, Ertu kungs uzdeva tātad par 85 miljoniem. Tas uh, izriet no pētījuma, ko, kas tika pasūtīts Donavas reģiona stratēģijas izstrādes kontekstā un tika aptaujāts arī iesaistītās valstis, un šī tika noteikts arī tās saucamās šaurās vietas un izmaksas, kas būtu nepieciešams to pārvarēšanai un rīt padomē tiks apspriests arī masterplāns, un redzēsim, vai viņu vērtējums ir tāds pats kā mūsējais par šiem skaitļiem. Jautājums, nākamais jautājums var salīdzināt Donavu un Reinu. Tas būtu nu, draudz, nedaudz netaisnīgi pret Donavu. Nu, eh, Reinā ir specifiski reģioni, specifiski industrija attīstīta vēsturiska apsvērumu dēļ. Nu, protams, nevar eh, cerēt, ka Donavā tas uzreiz būs tāpat, bet arī Donavā ir savs potenciāls, un mēs arī nevēlamies Donavu pārveidot Rainā, Reinā, bet mēs vēlamies to Eh, attīstīt to, eh, to potenciālu, kas pastāv arī domājot par biomasas izmantošanu. Jā, to visu mēs varētu izvērtēt. Bitte? Lūdzu. Említette a Sopronnal kapcsolatban. Paldies, jūs runājat par maršrut Vīne, Štopora, Ljubljana, Zagreba. Ir vietas, kas vēl nav elektrificētas, un dažviet arī ir sliedz tikai vienā virzienā, respektīvi nav abos virzienos. Runa bija par dažu posmu elektrifikāciju. Gēra Šoprona un citi posmi jau ir modernizēti un tajā pa tiem var braukt 160 km stundā. Runāju par IMTS sistēmu, tā tiks ieviestas šajā posmā. kas attiecas par sliežu izmantojuma maksu zemeringas virzienā. To ir iespējams izveidot savienojumu nevis uz austrumiem, bet starp Grācu un Ungārijas robežu trūkst elektrificētās līnijas. Tur tā vēl ir jābūvē. Uh, vai jāvienojas, vai būtu jāizmanto šai infrastruktūrai Eiropas līdzekļi. Paldies, un tagad. Daviņš kungs, es piekrītu Kramer kungam ka labie piemēri, ko rāda Vīnas un Berlīnas reģionas, ir jā, jākopē. Būtu jāskatās, kāpēc citi līdzīgi reģioni tik labi neuzrāda tik labus rezultātus. Es domāju, ka kontrasts ir vēl šokējušāks, ja mēs paskatāmies uz pašu Vīnes reģionu no Austrijas uz Ungāriju un Austrijas uz Slovākiju pēdējos gados daudz kas ir krietni uzlabojies. Tagad tur ir integrēta sistēma, tomēr tai pašā reģionā starp Ungāriju un Slovākiju gandrīz visi esošie dzelzceļi ir pēdējos gados slēgti, likvidēti. Tātad ne jau reģionam nav potenciāls, skaidrs, ka ir, bet drīzāk centrāla un austruma Eiropas valstis, cilvēki arī valdības. Nav tik, nav tāda domāšana, kas palīdzētu sabiedrisko transportu iecelt tādā vietā, kur tā būtu jāatrodas, kurā tajam būtu jāatrodas. Šodien jau spriedām, ka Daudzi no šīm valstīm uzlūko transportu kā otro risinājumu tiem, kam nav mašīnu, ka visiem ir jāiegādājas mašīnas un tad jābūvē vairāk ceļu. Vīnes un Berlīnas gadījumā, kas ir stabils rietumvalstis, tikai tur faktiski situācija ir būtiski uzlabojusies. Es ceru, ka arī tur, kur nav tuvumā rietumvalstis, varbūt ar pēc dažiem gadiem šie labie piemēri tiks sadarināti. No savas puses šo vēlētos nobeigumā piebilst, ka infrastruktūra ir ļoti dārga, un tā ir jāizmanto. Mums ir parobežu infrastruktūra. Austrum Eiropā un Vidus Eiropā tā varbūt nav tik laba kā Rietum Eiropā, bet ja ir nauda, tad to vajadzētu izmantot esošās infrastruktūras uzlabošanai, un tā arī būtu jāizmanto pilnā iespēja, pilnā apjomā. Paldies! Un tagad mēs dzirdējām deviņus priekšlasījumus, un es gribētu dot vārdu Elinai Hintu komisijas vārdā. Ja es pareizi tikai piebildīšu, ja es jūs pareizi sapratāt, ja ceļu cenas ir pārāk augsts un netiek izmantoti, izmantots viss iespējas, vai 2020. gadā ar tuneļiem viss uzlabosies. Ja tā, tad vai komisija varētu jautāt, vai tas ir, vai tāda kārtība ir pieņemama, ka esoša līnija ir tik dārga, tā nav, tur nav, tā nav elektrificēta un kāda ir tās perspektīva Euro facility sistēmā citādi būs bailes, ka tiks bloķētas esošas iespējas. Par to varētu vēl jūs atbildēt, un tad es došu vārdu komisijai. Paldies par jautājumu. Tarifu politika ir pētīta dažādās valstīs, runājot par infrastruktūru. Ir acīm redzami, ka dažās trases ir ar atlaidēm tur ir labāk tarifi, bet kur ir tā infrastruktūra tiek izmantot labāk, tad tiek uzlikt lielāka cena doma, ka būs jau jauna vilciena un var iekasēt vēl lielāku maksu. Ja Austrijas Amerikas dzelzceļš tiks attiecīgi izmantots, tiek attiecīgi izmantots, tāpēc tur ir zemāka cena, un tad ja kaut ko grib transportēts ar cenu kortu, ir dīzeļu lokomotīvu iespēja, un, protams, varbūt ir iespēja izmantot arī elektriskās lokomotīvas, jo tās ir lētākas. Paldies, tas ir interesanti, jo Vācijā smago mašīnu maksa ir samazināta. Ja procentu likmes ir tik zemas, tad nedrīkst būt tik augsta maksa. Kaut gan trūkst tieši vairāk miljārdu infrastruktūras izturēšanai. Tas, protams, ir patoļīgi, un arī par to noteikti komisija varētu kaut ko piebilst. Tātad, Intu kundze, jums tiek dots vārds. Thank you very much for the invitation. Paldies par uzaicinājumu. Es pārstāvu MUV ģenerālu direktorātu. Uh, un mana nodaļa ir atbildīga par Trans-Eiropas transporta tīkliem un Connecting Europe instrumentu. Šī dienas diskusija bija ļoti interesanta. Mēs dzirdējām par ļoti daudziem piemēriem, kas liecina par to, ka ir nepieciešami labi starpsavienojumi. savienojumi Mēs dzirdējām, ka Baltijas valstīs trūkst uh, starp savienojumu un arī, ka austrumu dalību valstīs ir uh, šie pakalpojumi mazāk attīstīti nekā rietumu dalību valstīs. Protams, komisija zina par šādas problēmas pastāvēšanu, ka pārobežu šķērsojumi ir uh, grūtāk izbūvējami, ka šeit ir nepieciešamas investīcijas. Daudzās valstīs arī trūkst sadarbības starp dažādām dalību valstīm vai arī trūkst valdības gribas uh, atsevišķos gadījumos. Un tādēļ uh, jaunais TNT tīkla instruments uh, Tā tad ir no vienas puses Connecting Europe uh, instruments, bet arī kor koridoru īstenošanas instrumenti, kas tika pieminēti šodien un koordinatori. Tā tad runājot par Connecting Europe instrumentu. Es tikai gribēju atgādināt, ka pārobežu posmi mūsu skatījumā ir ļoti svarīgi, un šeit mēs runājam par pamatīkla koridoru izveidi. Uh, Un šeit ir arī problēmas ar uh, starp sadarbspēju, arī uh, šīs problēmas ir jārisina, izmantojot Connecting Europe instrumentu un uh, koridoru izbūves programmu. Tātad iepriekšējā programmēšanas periodā līdz 2013. gadam un arī šajā Uh, posmā ir paredzēts 50% finansējumu novirzīt ceļiem, un tādēļ šis Connecting Europe instruments liek īpašu uzsvaru uz dzelzceļiem un iekšzemes ūdens ceļiem. Vēl viens aspekts ir starp savienojums starp dažādiem transporta veidiem, par ko mēs arī dzirdējām uh, prezentācijās, ka iekšzemes ostām ir nepieciešami savienojumi ar dzelzceļu un uh, autoceļiem, jo pretējā gadījumā tās nevar veiksmīgi darboties. Tāpat uh, šeit izskanēja arī, ka ir jārunā ne tikai par instrumentu Connecting Europe, uh, finansējumu izmantošanu pārobežu posmu izveidē, bet ir jādomā par um, cita veida sadarbību, mācoties, piemēram, no Karpatu reģiona, kas izmanto dažādus finansējuma avotus. Un šī ideja ir ļoti laba un uh, Es domāju, ka eh, to mums vajadzētu izmantot arī Eiropas Savienības līmenī, domājot par kohēzijas fondu izmantošanu, kas ir DG Regio pārziņā un Interreg fondu izmantošanu. Tāpat tika runāts par to, vai reģioni un cik daudz reģioni ir iesaistīti koridoru izveidē. Un es tagad vēlētos arī atgriezties pie eh, Eiropas koordinātoru un koordinātoru fórumu darba. Mēs cenšamies skaidrot to, ka eh, ir jāizraugās tādi projekti, kuriem ir liels izredzes saņemt finansējumu no Connecting Europe instrumenta, un ir jāizvērtē, kuri projekti drīzāk varētu būt finansējumu no struktūra fondiem. Tāpat nepieciešama aktīvāka sadarbība starp dalību valstīm un reģioniem. Un mēs arī izmantojam kor koridoru un koordinātoru, varētu teikt, instrumentus. Mēs jau dzirdējām šodien arī par uh, dažiem veiksmes stāstiem, par vienošanos starp dalību valstīm, par to, ka tiek veikti pasākumi, kā tiek uzlabota uh, iespēja kuģot pa Donavu un arī komisija un atbilstošā koridora koordinators atbalsta šos centienus. Kā jau es norādīju sākumā, arī problēmas ar Baltijas valstu pieejamību un starp savienojumiem un projektu Baltikas beidzot ir uzsākts, un mums tas ir viens no prioritārajiem projektiem. Noslēgumā gribu teikt, ka mēs šodien saņēmām daudz informācijas šajā uzklausīšanā, un to komisija noteikti izmantos savā darbā. Un mums ir izveidota šī struktūra. Uh, un uh, tā mums ir uh, jāīsteno dzīvē. Paldies! Paldies komisijas pārstāvei par noslēguma komentāriem. Es vēlos pateikties visiem dalībniekiem, it īpaši tiem, kas sēž šeit pie prezidija galda. Tā ir mūsu pēdējā komitejas sanāksme šogad, tādēļ mums bija arī nelielas Ziemassvētku svinības, bet mums ir divi eh, kolēģi, tātad Ana Kristīna Letkrifa, kura eh, vairs nestrādās mūsu komitejā, viņa strādās politikas departamentā, tātad viņa būs vēl strādās joprojām parlamentā, bet vairs ne mūsu komitejas sekretariātā. Es vēlu panākumus jums nākotnē Liels paldies par eh, darbu mūsu komitejā, par jūsu atbalstu. Person, die... Un otra persona, kas no mums dodas prom, ir Mihails Vačahovskis, kurš sēž man eh, līdzās. Viņš uh, dodas uz lauksaimniecības komiteju, un es pateicos arī jums par jūsu veikumu. Uh, mūsu lauksaimniecības, mūsu transporta komitejā un vēl panākumus darbā lauksaimniecības komitejā. Un, sitzung... un līdz ar to mūsu pēdējā sanāksme 2014. gadā ir slēgta. Vēlu panākumus, priecīgus Ziemassvētkus un uh, laimīgu jauno gadu!